klopt. Mesdames, messieurs. Dāmas un kungi, ir jau laiks ķerties pie darba. Mums šodien no rīta vēl joprojām ir svarīgi balsojumi programmā. Tāpēc es jūs aicinu pārbaudīt, ka jūs esat paņēmuši līdz savu balsošanas kartīti. Nu, un tūliņ pat arī sāksim. Vote... Mēs sāksim ar tā saucamo uh, uh, Ivailo Kalfina ziņojumu un Raimera Bēga ziņojumu. Tas ir starposma ziņojums. Lūdzu, apsēdieties savās vietās, vai jums jau ir mm, balsošanas saraksta priekšā? Vai referentiem ir nepieciešams kaut ko pateikt, paskaidrot vai tam līdzīgi? Ja nē, ā, Ivailo gribēja laikam kaut ko teikt, Tālāk, lielais referentu pirmais kompromiss, kas ir par? Pret viens atturas pieņemts. Tad mēs pārējam uzreiz pie otrā paragrāfa, pie referentu mutiskā grozījuma Weller Collings Importance of Sound Public Finances. Kas par? Pret Vai tad jūs droši zināt, ka jūs esat pret? Tad, kad, tad, kad mēs skatāmies par veselīgu finansējumu nozīmi, tad kurš atturās pieņem? 22. no gojas, kas par? Goja, kas pret? Visi pārējie, kas atturas noraidīts. 23. no Ričarda Ešvorta. Referents nepieņem šo grozījumu. Ričards atkrīt. 24. no Sidonijas. Referenti atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 31. no Salvadora. Referenti atbalsta. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Tagad mums ir otrais kompromisa grozījums, ko iesnieguši referenti. Kas par? Pret. 1, 2, 3 atturas pieņemts. Tālāk mēs, mums pārējie grozījumi atkrīt, mēs pārējām pie 32. grozījuma, kas par zaļie, kas pret lielākā daļa pārējo atturas noraidīts. 33. Marta Andreasena referenti iebilst, kas par pret atturas noraidīts. 34. Andrew Duffs ar mutisko referentu grozījumu aizstāt eh, deficītu ar, ar deficītu un parādu. Kas par? Kas pret? Aturs. Pieņemts vienbalsīgi. Trīs, trešais referentu kompromiss. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Tālāk, ceturtais referentu kompromiss. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss, kas par kas pret atturas. Nē, 1, 2, 3 ir pret. Atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par Andriju Dāfa 58. grozījumu, kas par 1, 2, 3, 4, 5, 5 pret, atturis noraidīts. 57. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 58. kas par, par 1, 2, 3, kas pret, lielākā daļa atturas noraidīts. 59. no gojas pie, par Bet referenti neatbalsta šo grozījumu. Tā ir tikai informācija, tas nav ieteikums. Tātad pār goja un zaļie. Pret visi pārējie atturas noraidīts. Tālāk mums ir jābalso par 60. Pareizi? 60. Helgas grozījums, kas par? kas pret noraidīts. 61. referenti nepiekrīt. Kas par? Par, par Sidonijas grozījumu. 1, 2, 3, 4, pret, atturas noraidīts. 62. no goja referenti atbalsta. Kas par? pret, atturs pieņemts. Tālāk septītais kompromisa grozījums, ko iesnieguši referenti. Par, pret, atturas pieņemts. Bet tagad mums ir jābalso par 63. gojas grozījumu, kuru referenti pieņem, ja tas ir papildinājums. Nē, es atvainojos, saka, labo sevi priekšsēdētājs, ko goja piedāvā kā papildinājumu, bet kuru referenti nevēlas. Kas par? Goja un zaļie, kas pret? Vispārējie. Noraidīts. Septītais kompromiss ir pieņemts bez šī papildinājuma. Astotais kompromiss grozījums no referentiem. Kas par? Pret? Viens pret. Atturas pieņemts. Tagad mēs pāriesim pie 74. Žans Pierso D. Referenti nepieņem. Kas par? Goe. Kas pret? Vispārējie. Atturas noraidīts. 75. Juta Hauga un Fernandeša kungs. Referenti atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 76. Karvaļo kundze. Referenti atbalsta. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 9, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums, kas par. Atvainojiet labo sevi priekšsēdētājs, jā, tiešām tautas partija ir lūgusi dalīto balsojumu par pirmo daļu bez vārdiem with a focus on the less developed regions, neskatoties uz mazāk attīstītajiem reģioniem. Visu tekstu bez šīs frāzes, kas ir par, pret, divi atturas, pieņemts. Un otrā daļa ir ar šiem vārdiem, kas par, pret, vajadzētu pārbaudīt eh, elektroniski, nu tad varam te paniekoties ar balsošanas mašīnām. Vai referenti atbalsta vai noraida otro daļu? Jūs esat par otro daļu, jā? Ja? Diezgan sarežģīti. Vai visi ir nobalsojuši? Visi ir nobalsojuši. Tu man liekas, Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 par, 12 pret, 2 atturas. Otrā daļa arī ir pieņemta. Tātad šī frāze teikumā parādīsies. Tā es saprotu. Tālāk. Viss atlikušais kompromiss. Par to jau nobalsojām? Ā, nu labi. Nu ļoti labi. Tālāk 90. grozījums ir atsaukts, 11. kompromisa grozījums, kas par, kas pret, atturas, 3 pret, atturas pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par mazu jūtas grozījumu numur 103. Referenti to atbalsta. Kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 12. kompromisu grozījums no referentiem ar mutisko grozījumu. Mums vispirms ir jābalso par mutisko grozījumu. Referentu kungs. Mums vispirms ir jānobalso par kompromisa grozījumu, un pēc tam mēs balsosim par mutisko grozījumu šajā kompromisa grozījumā. Uh, Skaidrs, saka priekšsēdētājs, 12. kompromisa grozījums lūdzu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad balsosim par mutisko grozījumu. Aizstāt jaunatnes schēma ar jaunatnes garantijas schēmu. Kas par? Kas pret? Atturs Lielākā daļa ir par. Ir daži no tautas partijas, kas ir pret, taču visi pārējie ir par. 13. referentu grozījums, kas ir par? Pret. 1, 2, 3, 4, 5. Atturas pieņemts. 14. referentu grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad mums ir 111. Andriju Dāfa grozījums, kas ir pieņemams kā papildinājums, taču referents to nepiekrīt. E, kas par pret? Aturs noraidīts. 15. kompromisa grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 16. kompromisa grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Mums ir vēl Sidonijas 121. grozījums, kas par. Divi, kas pret. Vispārējie. Noraidīts. 17. referentu grozījums, kas par. Pret. Āturas. Pieņemts. 124. Žāns Piersodī, kas par. Neviens Tātad tas viss var izzūd. 125. kas par Sidonija un vēl zaļie un goji, kas pret un vēl noraidīts. Vai varam balsot par 128 un 127 Richardu Ešfortu grozījumiem? Nē, ne, nevaram. Akmūšs. Nu, goji tur gan baigi niansēti par grozījumiem jābalso. 126. Kas par? Kas pret? Norādīts. 127. Kas par? Ā, goji ir par. Ričard novērtē to, kas pret atturas noraidīts. 128. Kas par? pret atturas pieņemts. 130. referenti nepieņem to, kas par, kas 4, kas pret atturas noraidīts. 18. kompromiss grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 19. kompromiss, kas par, kas pret atturas atturas pieņemts. Tālāk mums ir jābalso par 133. Esteres de Langes grozījumu kā papildinājumu, bet referents tam nepiekrīt. Kas ir par Esteres grozījumu? 1, 2, 3, 3. Kas pret? Atturas noraidīts. 19. kompromisa grozījums ir pieņemts bez 133. grozījuma. 20. kompromisa grozījums. Taču jāņem vērā, ka 137. grozījums ir papildinājums. Mēs par to balsosim pēc tam. Balsojam tagad par kompromisa grozījumu numur 20 bez 137. grozījumu. Man Ksavjers un Fanija ir snieguši savu laipnu atļauju, tad nu varam balsot. Kas par? pret atturas. Ļoti labi. Tagad mums ir 137. grozījums kā papildinājums. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas pret? Vairāk nekā 8. Atturas noraidīts. Tālāk mums ir vai mēs varam balsot par 142 un 43 reizē? Nē. 142. Ričards Ešvards, kas par? Kas pret? Āturas noraidīts. 143. Kas par? 1, 2, 3. Kas pret? Āturas noraidīts arī. 144. Markus Pīpers. Par. Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aturs Pieņemts. 145. tas pats autors, taču referenti neatbalsta. Kas par? Kas 1, 2? Nē, atvainojiet, mīļās kundzes, 3, 4. Pret. Atturas. Noraidīts. 146. Estere de Lange. Referenti neatbalsta. Kas par? neviens neaizstāv Esteru. Nu tad vairs par viņu nemaz nerunāsim. 148. kas par? Neviens arī Ričardu neaizstāv. Aizmirsīsim par viņu 149 no Helgas ar mutisko grozījumu. Un te referenti to atbalsta. Kas par? Pret. 1, 2, 3. Aturas pieņemts ar mutisko grozījumu. 150. arī ir pieņemams, taču referenti to neatbalsta. Kas par? 1, 2, 3, 4. Pret. Atturas noraidīts. 151. Kas par? Goja, kas pret? Vispārējie atturas noraidīts. 21. kompromisu grozījums, kas pār? Pret. 1, 2, 3. Atturs pieņemts. Tālāk tad mums ir jābalso par 152. Jurgena Klutas grozījumu. Kas par? 1, 2, 3. Kas pret? 4 bija par un pret atturas noraidīts. Vai varam balsot par 153 un 154 reizē? Paldies, tev, Helga. Kas par? viens, kas pret visi, tālāk noraidīts. 155. martā Andrejāsen referenti neatbalsta, kas par viens, kas pret pārējie atturas noraidīts. Tālāk 156. ar mutisko grozījumu, ko iesnieguši referenti, lai apskatīt institūcijas individuāli. Kas pār pret? Viens pret atturas pieņemts. Divi bija pret. Nē, nu, Fermakungs, kas jums tur? Nē, man ir komentārs par nākamajiem diviem grozījumiem, kas ir e, diezgan līdzīgi, taču varbūt es gribētu aicināt atteikties no pirmā grozījuma, ko iesniedza Ešvorta, um, bet tāpēc, uh, ka mums vajadzētu pieturēties pie jau esošā formulējuma, tāpēc es aicinu balsot pār 158 un pret 157. Nu, labi, Ričards šeit nav, mēs nevaram palūgt viņam atsaukt savu grozījumu. 157. Referenti pret, ir pret to. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 158. Geran grozījums. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 22. kompromisa grozījums. Kas par? pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par Sidonijas grozījumu ar mutisko referentu grozījumu, svītrot vārdus, attiecās uz piešķirtajiem fondiem, lai ne, es gan nezinu, nu, lai nekas, bet nu kaut kas tur ir. Kas par? Pret. 1, 2, 3. Atturs pieņemts. Tālāk, 163. Žans Piers Odī, kas referentiem nepatīk. Kas par? Neviens neaizstāv Odī, nu viņš vienkārši tiek samalts putekļos. 144. Kas par? Neviens, neviens nav par. Nu tad vispār svītrojam. Vai mēs varam balsot par 165 un 68 reizē? Paldies Dievam. Ričarda grozējumi, kas par? Viens, kas pret atturas noraidīti. Tagad mums jābalso par 23. kompromisu grozījumu. Un šeit mēs balsosim pa priekšu par kompromisu grozījumu un pēc tam par mutisko grozījumu. Pašlaik bez mutiskā grozījuma. Kas par? Pret. Viens pret. Atturs pieņemts. Tagad balsosim par mutisko grozījumu tur būtu jāpieraksta eh, tāda kā eh, strikta piemērošana un tā tālāk. Kas par? Rekā, kas pret atturs noraidīts. Kompromiss ir pieņemts, bet bez mutiskā grozījuma. Tagad mums ir jābalso par 168. kas referentiem patīk. Kas par? pret, neviens atturas pieņemts. 48. paragrāfā ir referentu mutiskais grozījums bez vārdiem turpināšana, kas par pret atturs un pieņemts. 169. ir atsaukts. 170. referenti neatbalsta. Kas par? Viens. Kas pret? Atturas noraidīts. 171. No gojas. Tam ir divas daļas. Pirmā daļa. Par, referenti ir pār. Kas pār? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa. Referenta neatbalsta. Kas ir par? Goja. Kas pret? Citi. Atturas. Otrā daļa. Noraidīta. Tālāk mums ir 172. ko iesniedz Frederiks Derdens ar mu referentu mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 24. kompromiss grozījums, kas par pret viens pret atturs pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 175. grozījumu. Referenti ir pār. Kas par? Pret? Viens pret atturs pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 176. grozījumu, ko sagatavojas Sidonija. Referenti ir pret. Kas par? Viens. Viens? Viens tikai. 2, kas pret atturas noraidīts. 177. Alda, kas par goja, kas pret pārējie, atturas noraidīts. 178. Jo Andriju Dafa ar referentu mutisko grozījumu, kas par pret atturs pieņemts. 179. referenta atbalsts, kas par pret atturas pieņemts. Vai varam balsot par 180 un 181 no gojas? Referenti neatbalsta, kas par? Goja un zaļie, kas pret? Nu, kopumā ņemot visi, Pārējie noraidīts. Tālāk 25. kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? 1, 2. Atturas. 2 atturas. Pieņemts. Tas nozīmē, ka mums jābalso par 186. referentu neatbalstu. Kas par? Goja. Un viens zaļais. Nē, pat, pat neviena zaļā, tikai goja. Kas pret? Atturas. Noraidīts. 177. no Sidonijas. Referenti atbalsta. Pū atbalsta. Kas par pret? Viens pret. Atturas pieņemts. 188. Laslo grozījums ir atsaukt, 189. George Lyons, kas par 1, 2, 3, kas pret atturas noraidīts. 189. 90. Endriju Dāvskas par. Neviens neatbalsta Endriju, viņš ir vienkārši pagālām. 191. Kas par? Pret. 1, 2, pret. Atturas noraidīts. 192. Endriju Referenti ir par, kas par? Pret. 1, 2, 3. Pieņemts. 193. Ričard grozījums, kas par? Neviens. Tad, nu, šitas vienkārši jāsvītro. 194. Helga ir atsaukusi, 195. Ričarda grozījums referenti ir pret, kas par? viens par, kas pret, atturas noraidīts. 196. Sidonijas grozījums te referenti aicina dalīt balsojumu. Pirmā daļa līdz cik drīz vien iespējams, kas pār pret, atturas pieņemts. Otrā daļa Zenidulei, kas par divi pār pret, atturas, otrā daļa ir noraidīta. Nu, mums vēl joprojām nav atnesuši kafiju. Nu, vēl nē. Kafiju nes tikai pēc tam, kad ir nobalsots par vai, e, zināmu grozījumu skaitu. Ā! Paldies, referentu kungi! <coughs> Alda, vai mēs varam balsot par 197. un 198. urā? Tagad balsojam par, kas par neviens, kas pret atturas noraidīti. 199. Sidonijas grozījums, kas par, kas pret 1, 2, 3, 4, 5 pat pret atturas noraidīts. 25. kompromis grozījums, kas par, kas pret, viens pret, atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par, ap, par visiem pārējiem. Es īsti nezinu, kam tie kompromisi nodara, bet nu labi. Balsosim par 200. grozījumu, kas pār pret, atturas Pieņemts. 201. Ričārda grozījums. Kas par? Neviens. Aizmirsīsim sakauts, viņš ir 202. Kas par? Andriju Dafu. Neviens viņu neaizstāv. Nu, viņš ir vienkārši samalts putekļos. Tagad apsvērumi. Trešais grozījums Referenti ir par. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais Helgas grozījums. Kas par? Pret. Viens pret. Atturs pieņemts. Piektais. Referenti ir par. Kas par? Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atturas pieņemts. 26. kompromiss grozījums, kas par pret, viens pret, pieņemts. Nu, tagad mums ir jābalso par devīto Helgas grozījumu, kas ir par, pret, aturs, Tagad um, desmitais Helgas grozījums, kas par pret atturas pieņemts 11. ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referente, lai svītrotu vārdu politiko. Kas par pret divu pret atturas. Political tiek svītrots tātad pieņemts 12. grozījums referenti neatbalsta, kas par pret atturs noraidīts 27. kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Tagad mums ir jābalso par 16. grozījumu. Kas ir par Andriju? Viens. Kas pret? atturas noraidīts. Norādes pirmais grozījums ar referentu mutisko grozījumu, kas ir par pret atturas pieņemts. Žanpjērs Odī otrais grozījums, kas par neviens A, nē, nē, goja gan aiz Žana pierodīja muguras, kas pret atturas noraidīts. Tad, nu, mēs tagad varam balsot. Pagaidiet. Voilà. Le vote final, donc le vote est ouvert. Galējais balsojums. Lūdzu, balsojam. Lūdzu, balsojam. Ir 40 kartiņas un uh, eh, 37, kas balso, bet 3 ir uh, laikam aizņemti ar kafijas dzeršanu un nemaz nebalso. Nu, tad tagad beidzam balsot. 34 par 1 pret 2 atturas. Apsveicam referentu. Magnifique travail! Mēģ... Apsveicam referents, tiešām lieliski paveikts darbs. Uh, non pas votre attention, vous venez de voter en... Jūs nobalsojāt apzinoties iemeslus, protams, un uh, jums ir jūsu metodas, mm, bet es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs pieņēmām uh, kompromisu grozījumu, kas ņem vērā citu komiteju viedokļus.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 reiterates in this regard its firm position that the MFF-specific legislative procedure should not address issues that are subject to ordinary legislative procedures. C'est très important, c'est bien. Šie noteikumi tiešām ļoti svarīgi. Un to vēlas um, kontaktgrupa un prezidents, priekšsādātājs. Šulcs Mēs šādi strādājam ar padomu jau daudzus gadus, un tā turpināsim strādāt. Jā, protams, plenārsēdē mūsu balsojums tiks apstiprināts. 11. oktobrī šodien mēs esam un 2011. Uh, gada 12. oktobrī faktiski tika uzsāktas sarunas, bet īstenībā de facto sarunas uzsāksies tikai pēc dažām dienām. Mēs, protams, nepabeidzām izskatīt visu, kas skara DFS. Mums ir Žanluka Dehēna ziņojums, un jums ir attiecīgs balsošanas saraksts. Par Žanluka Dehēna ziņojumu, kas skar eh, pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis, mums ir Izabelas Duranas ziņojums Uh, grozījumu priekšlikumu, vai varam par visiem šiem priekšlikumiem balsot blokā? Jā, par 1, 2, 3 un 4. Par. Pret. Viens pret. Atturas. Pieņemts. Tagad apsvērumi. Piektais grozījums. Piektais un sestais. Izabela Durāna ir autore. Blokā balsojam par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un eh, septītais Rubiga eh, kunga grozījuma priekšlikums ir atsaukts. Balsām elektroniski par Žanluka eh, ziņojumu, sākam balsot. Mums 39, kār 40 kārtēm vajadzētu būt, bet 36 balsotāji. Tā tad lūdzu. 38 pat cilvēki nobalsojuši. Pat pēc tam, kad es uh, apturēju balsošanu. Labi. 35 par, 1 pret, 2 atturas. Apsveicu Žanluku ar šo lielisko darbu. Mēs tagad esam izmantojuši visu mums paredzēto balsošanas laiku. Bet uh, vakar mēs panācām vienošanos ar Fernandes kungu un Gresla kungu, ka mums jāatgriežas pie trešā punkta, kur runa ir par um, ārēja dienesta pakalpojumiem un ka mēs um, uzklausīsim Gresla kundzi. EADD pārstāv Tierī Bušē. Bušē kungs ir klāt ļoti labi. Viņš nodarbojas ar dienesta administratīvo budžetu. Vai referenti vēlas uh, izteikties? Kā jūs vēlaties? Tīri, eh, Paldies. Es neatkārtošu to, ko teicu vakar. Mums vajadzētu atcerēties to, kas izskanēja vakar. Mums ir budžeta grozējums par informāciju un 10%. Man ir rekomendācija sagatavota, lai budžeta grozējumi EADD tiktu sagatavot labāk lai tos varētu arī labāk izprast. Tas tiešām vēlams arī pie dažiem citiem budžeta grozējumiem. Mēs zinām, ka mēs te runājam par struktūru, kas uzsāk darboties, un um, budžeta grozījumi šeit nepieciešami, un ir, ja nepieciešams, par tiem nobalsot un pieņemt Gresle kundzei te bija dažas šaubas, varbūt viņa var atgriezties pie šī jautājuma. Galu galā mums um, šodien zālē ir EADD pārstāvis, un tas palīdz. Es nezinu, vai kolēģi būtu citi jautājumi tagad vai citi komentāri. Jā. Ja Runa ir par um, grozījumu attiecībā uz ADD, par kuru Greslas kundze bija šaubas. Tad lūdzu, Gresla kundze var izteikties, Inga, un tad būs šeit kungs atbildēs. Paldies! Es norādīšu uz to, ka ar šo transferu tiek grozīts uh, budžets, par ko esam vienojušies. Uh, Iestādēm ir pienākums um, ieviest praksē šo grozījumu, lai mēs zinātu par to, kas tiek grozīts mūsu pieņemtajā tiesība aktā par budžetu. Un pagaidām no EADD noteikumiem mēs nevaram izprast, kādi līdzekļi konkrēti tiek pārnesti no iedaļas uz iedaļu vai no postiņa uz posteni. Uh, prezentācijā kā tāda ir maldinoša, jo šķiet, eh, ka it kā 4,5 miljoni tiek eh, pārcelti, bet īstenībā izreikinot ar kalkulātoru tie ir 14,4 miljoni. Es nevaru tam tā piekrist, tāpēc labi, ka mēs pie tām atgriežamies. Ja mums jāizskata konkrētas summas, kas tiek pārceltas, tad um, var secināt, ka mm, runājot par mm, ierēģņu algām delegācijās un par trim tūkstošiem, kas tur figurē, tiek atklāts 6 mm, miljonu eiro deficīts 23 jaunu izveidotiem postiņiem. Es nevēlos kritizēt jaunu postiņu izveidi, bet um, Mēs runājam par 280 tūkstošiem, kas tiek iztērēti vienam postenim deviņu mēnešu laikā, un tas ir pārāk daudz. Un tad padomājiet par eh, izmaksām, kas eh, ir ierēģiņu posteņiem trešās valstīs. Pagaidām te parādās 370 tūkstoši vienam postenim. No tam neviens droši vien nevar piekrist, un tas vienkārši neatbilst patiesībai. Tā kā teksts pagaidām vienkārši ir maldinoši. Es nezinu, kā Bušēkungs to iedomājies, bet uh, mums skaidri jāsaprot, uh, kāda līdzekļa tiek uh, pārcelta, kā tas ir uh, citos noteikumos, uh, saskanā ar kuriem darbojas citas struktūras un EADD, tas uh, tie ir jāpārņem un jādarbojas um, attiecīgi caurskatāmā veidā. Paldies, Inge un Bušēkungs. Paldies, priekšsādātāju kungs. mēs eh, izskatīsim šo, šo kritiku. Kritika ir pamatota, un kā Gresla kundze arī saka, ja 4,5 miljoni šeit parādās, eh, tas ir politiska akcija, tā ir politiskā akcija, un eh, mūs vienmēr interesējušas delegācijas, un tāpēc šie papildu 20 posteņi delegācijām ir paredzēti, un um, tiem posteņiem ir paredzēti 4,5 miljoni. Mm, bet uh, taisnība ir arī, ka tur figurē arī 14,4 miljoni, uh, aptuveni 10 uh, pirmajā iedaļā un vairāk par 3 otrajā iedaļā. Uh, Runājot par delegāciju algām, 2012. gadā budžets uh, jau tika pieņems, un mēs uh, varam salīdzināt šo budžetu ar 2012. gada budžetu. Tagad um, līdzekļu apjoms palielinājies par dažiem miljoniem jo mums uh, oktobrī tika panākta vienošanās par jaunu postiņu izveidi. 2012. gadā mēs jau uh, nodarbinājām vairākus ierēģņus, kas uh, palielina mūsu budžetu arī attiecībā uz 2013. gadu. Mums tagad 2013. gada budžetā jāierēķina. Ja, izdevumi, uh, lai izmaksātu algas uh, šiem cilvēkiem. Un uh, tāpēc mums um, totālai summa ir jāpievieno karjeras paaugstināšanas izmaksas, ceļošanas izmaksas, un tas sadārdzina uh, visu totālo summu par aptuveni 6 miljoniem. Iepriekšējā gadā mēs īsti nevarējām paredzēt, ka izdevumu būs tik daudz, jo sākotnējais budžets šajā jomā tika pieņems 2011. gada februārī, kad mēs tiešām nevarējām redzēt uz priekšu, cik cilvēku mums būs nepieciešams. Un runājot par jauniem postiņiem. Te vienkārši cilvēki tiek nodarbināti gadījumos, kad tie mums tiešām ir nepieciešami. Un, um, un mēs to nevarējām paredzēt uz priekšu. Paldies, Inga. Es esmu nicht. Patiesībā lielāku skaidrību neguvām, godīgi sakot. Vai jūs nevariet vienkārši darīt tā, kā vispārie ja to dara, lai es varu vēlā vakarā savā birojā mierīgi aplūkot ska šos skaitļus, saprastos? Man ļoti žēl, bet nu mēs nu, reiz esam budžeta kontrolas institūcija, un tas nav tādēļ, lai jums gadīt, radīt grūtības, vienkārši neko citu neprasmu jums, kā arī no citiem. Tāds man būtu lūgums. Un tad par Um, darbinieku pieņemšanu. Ja es paskatos uz to, ko jūs mums šeit prezentējat, 23 jaunas darbvietas, tātad jūs radījāt, jūs 6,4 miljonu eiro sadaliet 23, 278 tūkstoši eiro uh, uh, tad sanāk uh, uz katru ierēdni, un tas ir ļoti dārgi, pat ja mēs zinām, ka tie ir mūsu visdārgākie ierēdņi. Kas tur vēl ir iekļauts šajā summā, es nesaprotu. Jūs sakiet, ka jūs arī procentu 5,1,8,45 šādi skaitļi, procentu eh, skaitļi tik minēti. Es tā sapratu, ka tie ir absolūti skaitļi vai arī tie ir jauni skaitļi. Vai es tiem eh, slēpjas vēl apmēram 20 jaunas darbvietas, kas eh, neparedzētā kārtā tika radītas un radīja izmaksas. Es vienkārši zināt, vēlētos saprast, kāpēc tas viss ir tik dārgi. Un lūdzu rakstiski, ja varētu, jo tiešām es nesapratu. Droši vien tas ir manas nesaprašanas dēļ. Très bien. Ļoti labi. Paldies Inga par jautājumu un paldies Bušē kungam par atbildi. Bet mēs, protams, gaidīsim no jums rakstisku atbildi. Mēs nevēlamies apšaubīt, kā darbojas EADD administrācija, bet vēlamies uh, iegūt informāciju saprātīgos termiņos. EADD ir jaunizveidotā institūcija Eiropas Savienībā. Mēs saprotam, ka pagaidām ir problēmas, kas ir saistītas ar progresīvu līdzekļu izlietošanu, uh, iekšējo administrāciju iespējams, uh, ar EADD e finanšu noteikumu īstenošanu Mēs sapratām no Bušēkunga teiktā, viens no šīs, eh, šī transfera iemesliem eh, ir eh, tas, ka gada laikā postuņu skaits netiek palielināts, bet te brīdī, kad tas bija nepieciešams, bija jau par vēlu, un to nevarēja paredzēt uz priekšu, pieņemot budžetu 2011. gada februārī. Un paldies katrā gadījumā par jūsu atbildi, un, kā teikts, šos precizējumus gaidīsim rakstiski no jums pēc iespējas ātrāk. Tā, labi. Paldies. Tad mēs varam noslēgt šī punkta izskatīšanu, un Ķersimies pie astotā punkta. Richarda Ešvorta ziņojums, atzinums par um, programmu Herkules 3. Paldies, priekšēd Herkule 3. 2011. gada decembrī komisija apstiprināja eh, priekšlikumu regulai Herkules 3 programmai Herkule 3 franču valodā, lai uh, es finanšu interešu aizsardzību aktivitātes uh, eh, beicinātu. Uh, eh, programma īpašu vērtību piegriež uh, uh, cīņai pret cigarešu viltošanu un kontrabrandu. Uh, un te ņemt vērā Eiropas komisijas līgumu, ko tā noslēgusi ar četriem startautiskiem cigarešu ražotājiem. Es kā referents noteikti atbalstu e, šo cīņu e, pret kontrabandu, kas skar es finanšu intereses, taču paliek jautājumi par šādu programmu efektivitāti, to administratīvām izmaksām un ietekmu uz e, budžetu kopumā, īpaši ņemot vērā pašreizējās sarunas par daudzgadu finanšu plānu. Un ir arī jāizvairās no centienu dublēšanās starp komisiju un dalību valstīm eh, attiecībā uz pret krāpšanas pasākumiem, un daži no maniem grozījumiem tieši uz to ir vērti, īpaši otrais eh, grozījums. Ir svarīgi arī nodrošināt sinerģiju ar citām eh, nacionālām iniciatīvām, lai uzlabotu šīs programmas ilgtermiņu iedarbīgumu, kā arī gala rezultātā nodrošināt nodokļu maksātāju līdzekļu saimniecisku izmantošanu. E, tā kā šis ir neatkarīgs ziņojums, mēs nevarēsim apstiprināt, ka RQ2 ir bijis veiksmīga programma, tādēļ es savā trešā grozījumā pēdējos teikumus svītrojas, arī apsveicu revizijas palātas atzinumu, un tomēr es gribētu uzsvērt, ka Eh, kaut arī reizīs palātu nā, labāk būtu bijis konsultēt pirms šī priekšlikuma, lai e, viņu viedokli varētu ņemt vērā. Es domāju, priekšsēd mums to vajadzētu uzlabot nākotnē. Es tomēr arī atbalstu reizīs palātas vērtējumu, īpaši to, ka uh, Eh, novērtējumiem turpmāk ir jābūt neatkarīgiem, eh, rūpīgi izvērtējot ES sniedzamo pievienotu vērtību tehniskās palīdzības jomā īpaši. Um, lai varētu labāki eh, veiksmes indikātori tikt izstrādāt un gūtas labāks mācības attiecībā uz nākošām programmām, tie ir skaitā daudz gadu uh, budžets no 2014 līdz 2020 gadam. Uh, Tas atspoguļojas manos grozījumos 4 līdz 6, eh, ko nu pats sacīja. Piekrīt revizijas palātas eh, viedokļiem par eh, līdzfinansējumu, un tas līdzfinansējums tiešām nav pietiekošs nākotnē, kas ir paredzēts. Līdzfinansējums nedrīkst būt 50, 50% lielāks, lai nodrošinātu, ka ES un nacionāls intereses ir līdzsvenots. Tomēr es piekrītu, ka īpašos, labi pamatotos apstākļos līdzfinansējums var tikt eh, paaugstināts līdz 80%, kas atspūļojas manā 12. grozījumā. Runājot par programmas implementāciju 2014. 20. gada periodā, tie ir 110 miljoni eiro, kas ir būtisks eh, līdzekļu palielinājums salīdzinot ar RQ2 un uh, daudzgadu finanšu plānu kontekstā es tomēr prasītu būt vēl taupīgākiem, īpaši tās jomās, kur mēs varam būt taupīgāk. To atspūļo man grūzījuma 8, 9 un 10. Ceru, ka varam konstruktīvi strādāt kopā, lai sagatavotu labu atzinumu. Strādāšu ar prieku ar referentiem, uzklausīšu ar prieku kolēģu komentārus un iebildes. Paldies! Paldies, Ričard! Greslas kundzei vārds! Paldies. Es gan esmu ēna referenti, bet divas lietas, dažas lietas gribētu norādīt par šo jautājumu, jo tas ir Eiropas Savienībai svarīgs jautājums. Un šeit ir tāds nožēlojams konflikts radies starp ES un dalībvalstīm. Budžeta kontrolas komitejā mēs vairāk kārt esam strīdējušies arī ar Olaf, kas pārvalda Erkul programmu par šo jautājumu. Šeit ir tiešām neskaidrība par līdzšinējo līdzekļu izlietojumu. Richard, es sagatavošu dažus grozījumus, kas būtu vērsts uz to, lai mēs būtu labāk caurspīdīgumu par līdzekļu izlietojumu. Rezervi ir paredzēta nākamajam budžetam. Mēs gribam zināt, kas ar EHQ līdzekļiem notiek. Tas ir jāieraksta arī tiesiskajā pamatā. Un pirmo reizi kopš programmas pastāvēšanas mēs saņemsim ziņojumu par to, kā šie līdzekļi vispār ir lietoti. Problēma ir tāda, ka tabaka koncerni iemaksājuši samaksājuši 2 miljārdus eiro, lai cigaretes, eh, cīņai pret cigarešu viltošanu, tas ietekmē pašlīdzekļus, bet šie 2 miljārdi gāja dalībās budžetos, 10% palika pie Eiropas saimnības, un šie, no šiem 10% mums tagad arī vēl ir jā, nodrošina līdzfinansējums dalību valstīs pret cigarešu kontrabandu. Tādēļ es pilnīgi piekrītu ko, tam, ko saka, ka 50% līdzfinansējums ir pietiek, bet Olaf ir gatavs eh, piekrist pat 80% līdzfinansējumu no ES puses. Taču eh, te nu, mums ir jāuzdod jautājums par taisnīgumu. Man šķiet, tas nav taisnīgi, absolūti nav um, dalībvalsts šo naudu ir uh, jau notriekušas, nu labi, teiksim, iztērējušas. Un šī nauda uh, uh, tā tad nav liederīgi izmantot, jo joprojām pastāv cigarešu kontrabanda uh, tajās valstīs, kur visgrūtāk uh, klājas ar šiem lietām, <coughs> tā skaitā Bulgārijā, Baltijas valstīs, kur daudz notiek cigarešu kontrabanda no austrumu virziena. Tad mums ir jāsaprot, kas ar šiem līdzekļiem notiek, kur tie ir investēti un vai šī infrastruktūra tiešām tiek attīstīta un darbojas pēc dažiem gadiem, to mēs arī nezinām, kas notiek ar šo infrastruktūru. Šī ir laba iespēja arī no budžeta komitejas. Um, kaut ko darīt līdzekļu saimnieciskākas izmantošanas labā. Paldies, Inge! Gajerkungam vārds. Paldies priekšsēm. Piekrītu Ešvota kunga un Greslas kundzes apsvērumiem taisnīguma vārdā. 325. pantā ir skaidri teikts par es finanšu interešu aizsardzību. Uh, Nu jā, ja mēs dalām izmaksas uz divu, visam vienkārši tad katrs maksā 50%, taču pasauli un arī Eiropas Savienības e, šīs mūsu mikrokosmos ir nedaudz savādāks. Mēs zinām no Eiropona, kur noris šīs kontrabandas e, plūsmas, tas nav vienmērīgs atlīdz Eiropas Savienībā. Ingi norādīja divus ceļus, trešais iet pa Dienvidu Itāliju un ceturtais pa Britsalām. Eh, un valsts arī dažādi ir skarts. Austrija nav ārējo robežu, tikai dažas lidostas, ko uh, uzraudzīt citās ES valstīs, kurās ir uh, gāras saržģīti pār, uh, sargājums robežas, tas ir visam savādāk. Paskatīsimies kaut vai uz Grieķiju. Grieķijas valstī pat labam nav uh, lielu stimulu, ja tā varētu teikt, dāsni tērēt līdzekļus Bet programma finansē pats sev gandrīz, vai var teikt, no skaļiem, kas ir mūsu rīcībā. Mēs zinām, ka cigarešu kontrabanda vien rada gadā 10 miljārdu zaudējums, 9 miljārdus dalībvalstīm, 1 miljārdu ES budžetam. Ja mēs politiski saistinām e, šo rēķinu, tad katru e, eiro, ko mēs stērēm šajā programmā, šeit es e, nepiekrītu kolēģim Ashwortam, uh, ir katrs eiro ir ļoti labi investēti līdzekļi. Tas ir vērsts uz ES budžeta interešu aizsardzībām, vērsts pret kontrabandu un eh, rada iespējas gūt papildienākums pašu līdzekļos. Taču, ja ir tā reize, ka dalībvalstīs ir dažādi uzdevumi, dažādi arī šī problemātika, tā es piekrītu Ingei, ka uh, mums ir labāk jāvar uzraudzīt, kā šie līdzekļi tiek tērēti un kurš gādās par to, ka e, šie e, skeneri, ar kuriem smagās mašīnas tiek skenētas, kā e, tie tiek uzturēti tehniskā kārtībā, tas ir milz iekārts, vai ne? Mums jāsaprot, kā tie tiek lietoti, uh, uzturēti kā, eh, darba kārt, eh, teiksim, labā tehniskā stāvoklī, eh, kurš par to maksā Eiropas Sanība, dalība valstis, kas ir attiecīgais personāls, kas ar to strādā un tā tālāk, tiem viss ir jāapmāc, taču es domāju, ka mums vajadzētu šeit tādu klauzulu padarīt, iespējams, Clash, Ashworth kungs to arī pieminēja, ka izņēmumu kārtā līdzfinansējums varētu būt lielāks, ja tas ir pamatoti Tagad ir šis eh, eh, kont ziņojums referenti vēlas noteikt, eh, noteikt valstu katalogu. Es nedomāju, ka tas ir gudri, jo šie tirdzniecības kontrabandas ceļi var ātri vien um, izmainīties. Organizētā noziedzība arī spējīgi ātri reaģēt uz mūsu rīcību. Ja mēs instalēsim šīs iekārtas šodien vienā vietā, rīt varbūt tās vairs tur būs jau pavisam, nu, varbūt neliekas, bet uh, vairāk vajadzīgs citur. Esmu pār līdzfinansējumu palielināšanu, bet ne par to, ka mēs noteiktu vienu negrozām valsts sarakstu, jo šis valsts saraksts var mainīties. Un mums nevajadzētu šeit uh, uzņemties lemt ekspertu vietā, bet Olaf un komisija aicināt pēc uh, pamatotiem kritērijiem izraudzīties uh, tos gadījumus, kuros būtu iespējams palielināt līdzfinansējumu no ES puses. Uh, Un padomu komisija to, eh, komisija to varētu arī lemt patstāvīgi. Protams, es gribētu pēc tam zināt, kur šie līdzekļi ir iztērēti un politiskos kritērijus mēs tam varam noteikt. Es domāju, tas mūsu uzdevums, bet es būtu pret eh, noteikti negrozām valsts katalogu um, noteikšanu. Uh, tas diez vai būtu mūsu interesēs. Paldies, dargais kolēģis Salvadors Garīga. Sí, yo creo. Paldies! Es domāju, ka neviens nu, vairs neatcerās, eh, kāpēc mēs te vispār par šo šeit runājam, bet tas viss balstās uz iniciatīvu, kuru uzsāka uh, komiteja. Um, um, Da, um, 1995. gadā, kad Eiropas parlaments sagatavoja ziņojumu par cigarešu uh, kontrabandu. Un uh, es domāju, ka ja mums ir vairāk laika, tad varbūt vajadzētu parunāt par to, ka uh, pēc ir samainīts uh, eh, līdzfinansējums. Nē, es saprotu Ričarda domu, ka mums ir jāietaupa nauda Eiropas Savienības budžetā un jāierobežo līdzfinansēšana uz gadījumiem, kas ir. Nu, pilnīgi noteikti nepieciešama, taču mums ir jāpadomā arī par valstīm, kurās ir maža, mazāks budžets un kādas sekas tam varētu būt. Jo tieši tās valstis, kam ir mazāks budžets un vājāka administratīvā struktūra, ir lielākā cigarešu kontrabanda. Tāpēc man liekas labāk pieturēties pie pašreizējās sistēmas, jo uh, ka tik nesenāk tā, ka mēs ietaupām naudu, bet šīs cigarešu kontrabandas eksistence turpinās un uh, arī rāda problēmas Eiropas Savienības budžetam no citas puses un arī rāda pārkāpumus. Tāpēc es vēlos, lai viss paliek kā ir, ja vien nav mm, kabatā ieslēpti kaut kāda ļoti spēcīga argumenta par to, kāpēc to vajadzētu samazināt. Paldies, Jans Mulders. Uh, Paldies, priekšsēd. Tāpat kā Salvadors, es biju šīs pirmās izmeklēšanas komitejas loceklis arī 1995. gadā. Tā bija ļoti svarīga komiteja, Mēs izteicam ierosinājumus, kas, manuprāt, e, deva ļoti labus rezultātus, ne tikai šo, bet arī par elektronisko datu pārsūtīšanu. Šajā komitejā bija neticama atzinuma. 1995. gadā viss vēl tika sūtīts pa pastu un varēja paiet gads, e, kamēr kaut kas tiks saņemts, bet nu labi, tas bija sen. Par šo ziņojumu Eh, vēl neesmu galvu viedokli pieņems, bet tas kļūst arvien svarīgāks, ja parlaments uzskata, ka pašresursiem vajadzētu būt daudz gadu finanšu plānu galvenam pamatam, tad mums ir automātiski tas labāk jāuzrauga. Ja mēs to darīsim ar RQ programmas palīdzību, nu tad, eh, jebkurā ja gadījumā mums jākontrolē šis līdzekļu izvietojums labāk. un to iegūšanu. Es teiktu tā, ka mums ir jākoncentrējas uz tām Eiropas daļām, kur lielākā daļa importa nodevu tiek iekasēts, un ja tā, tad es domāju, ka mums ir vajadzīgs pēc iespējas lielāks ES līdzfinansējums, lai eh, šo lietu liet netiktu pilnīgi ES eh, dalībvalsts ziņā atstāt. Man pat laban absolūti nav pārliecības par to, vai tas, ka šo darbu vada galvenokārt dalībvalsts, vai tas traucē darba efektivitāte, bet katrā ziņā, ja šeit es tik daudz līdzekļu sterē un ja tas ir tik būtiski mūsu pašu resursu eh, kontekstā, tad um, uh, arī mums ir jākontrolē tas labāk. Un es gandrīz esmu pārliecināts, ko Inge tūlīt teiks. Jūs turpiniet savu pingpong laikam. Inge, lūdzu. Tieši tā, Jāni, ja katrs domā par sevi, tad pakāt ir būs pagādāts. Un attiecībā uz līdzfinansēm man jāsaka, lielākā ES osta ar lielākām ievedmojotām ir Rotterdam. Mēs bijām Rotterdamā, brīnišķīgi osts, bet jums tur uh, E, Rotterdamā tiešām nauda jau pausīm nāk ārā. Tā kā, ja kādam nav vajadzīgi e, palīdzību finansiāli, tad tā ir Rotterdama. Mēs bijām priecīgi dzirdēt, ka Rotterdama no ar kļu līdzekļiem vēl neko nav izmantojis. Tās ir tāds skumjas debats, jo katrs cenšas, protams, savus kabatas atvērt, lai manna kristu no debesīm un iekrist šajā kabatā, bet mums jāpieņem lēmumi. Uh, ilgspējīgi. Jā, nu tiešām es esmu sajūsmā par Rotterdams ostu. Es domāju, ka Hamburgai arī nav vajadzīgas subsīdijas. Un Marseļai, ziniet, nu par Marseļu pat nerunāsim. Bet nu labi, dārgie kolēģi. Dargie kolēģi, mēs pašlaik esam iegājuši tādā problēmas fāzē, kur ir ļoti um, jā, uh, jāpievērš uzmanība budžeta aspektam, jāatcerās, ka vēl bez budžeta un ekonomiskā aspekta uh, mēs eh, šeit dzīvojam kopā 27 tautas lielā telpā, kur ir brīva pārvietošanās, tad, nu, mums ir jāuzņemās arī riski. Viss ir, viss brīvi pārvietojās preces, personas un kapitāli, taču tai pašā laikā mums ir arī atšķirīgi noteikumi, uh, dažādās citās jomās, un mēs vēlamies tās paturēt subsidiaritātes principa dēļ. Nu, un tas nozīmē, ka mēs zināmā mērā um, veicinām kontrabandu vai arī notiek tāda uh, preču pārvietošana uh, kas var būt ar nepatīkamām sakām, pat ja pati preču pārvietošana nav nelegāla. Tāpēc Eiropas Savienībai noteikti vajadzētu darīt visu, lai visu, kas nav legāls, lai tas viss tiktu sodīts un aizkavēts. Un tas ir pats svarīgākais un grūtākais Eiropas Savienības uzdevums. Pateicoties programmai Herkules kuras eh, oriģināla lidējas radītāji, ja nekļūdos, pašlaik sēž zālē, es gan tur nepiedalījos. Tad cigarešu kontrabandas jautājums šeit tiek apskatīts ļoti, ļoti labi un plaši, un Ričards Ešvorts mums pastāstīja par to, cik tālu programma Herkules 3 ir nonākusi ar eh, šo jautājumu. Man liekas, ka šī programma ir Herkules 13. svaroņdarbs, viņš līdz šim bija paveicis 12. Un tad mums Herkules 3. ir lūdzas vārds. Chairman, uh, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji, paldies par šiem komentāriem kuras jūs tik eh, daļrunīgi izteicāt un tik kodolīgi formulējāt to, ko es varētu teikt pats. Es gribētu pateikt, eh, ka es paļaujos arī uz to kolēģu spriedumiem, kas ir šeit kopš 95. gada šeit, es domāju par Janu Mulderu Bet ir vēl nopietnas lietas, par kurām vajadzētu parunāt. Es piekrītu Gaļerkunga teiktajam, ka te mums ir runa par pašresursiem, un tad mums ir ļoti uzmanīgi ar tiem jārīkojās. Es ļoti nopietni ņemu pie sirds Olaf komentārus. Tāpat mums ir jānodrošina, ka darbība būtu efektīva un tā būtu iztērētās naudas vērta. Tomēr es joprojām esmu atvērts, esmu gatavs uzklausīt kolēģu priekšlikums. Lielas paldies! Okay. Paldies, referenta kungs! Juta un Salvadors man norādīja, ka šajā komitejā, kur kur Tur bija Britu konservatīvais Baumankungs, kas bija tobrīd atbildīgais par eh, ziņojumu. Un tā tad šeit ir lieliska konservatīva tradīcija par šo jautājumu. Un kas attiecās uz tālāko termiņu, Tad grozījumu iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris. Mēs balsosim par Ričarda ziņojumu 6. novembrī. 15. novembrī komiteja pieņems savu lēmumu un decembra plenārs sēdē mēs izskatīsim šo jautājumu. Paldies referentam, mēs esam izskatījuši savu darbu kārtību un ieguvuši laiku, jo mums eh, ne tikai nav nepieciešams tikties šajā pēcpusdienā, bet mēs arī esam brīvi atlikušajā rīta daļā. Taču pirms mēs šķiramies, es vēlējos nākt klajā ar priekšlikumu nākamajai nedēļai. Nākamajā nedēļā daži no mums būs ļoti pārslogoti, strādājot pie Eiropas budžeta, jo mums ir paredzētas brokastis ar vispārīgo lietu komiteju 16. oktobrī otrdien, un tad mums 17. ir trialogs kontaktgrupa un trialogas sagatavošana par 2013. gada budžetu, un mums ir arī budžeta komitejas sanāksme 18 ceturtdienu visu dienu. Tad sakontaktējos ar sekretariātu, ņemot vērā visu, ko mēs izdarījām šodien un vakar. Es jūs aicinu mūsu ceturtdienas sanāksmē tikties eh, tikai no rīta, ja jūs piekrītat. Tādējādi mums būtu divos koordinātoru sanāksme. Pagaidām paturēsim to mūsu o, vienošanos spēkā, un šīs koordinātoru sanāksme notiks divos, ja būs nepieciešams. Bet ceturtdien es piedāvāju netikties. Nē, nu varbūt te kāds ir, kas, nu, šausmīgi grib strādāt pulksten, cetur, pulksten trijos līdz pulksten pus septiņiem ceturtdienā, tad nu neko. Bet vai jums mans priekšlikums liekas pieņemams? Ok? Ok. Lieliski. Ok, Salvador. 18. oktobrī mēs tiekamies tātad ceturtdien no rīta. Un viss. <coughs> Mais raison de plus. Raison de plus. Je, je, je vous libère pour aller taču jums dodu brīvas, eh, uz brīvām kājām, tagad atstāju, lai jūs braucat uz Bukaresti, jūs vispār no manis nevarējāt prasīt neko labāk. Es taču nevaru ierosināt vispār atcelsim sanāksmi, atvainojiet, nu, nu to no manis lūdzu neprasiet. Salvadārs, protams, ir kandidāts uz tautas partijas uh, eh, priekšsēžāmā, to, kas tiekās tajā datumā Bukarestē. Nu, tad sarunāts, sanāksme ir beigusies. Reprenez vos cartes de vote. Neaizmirstiet savas balsošanas kartītes.